Otwieram posiedzenie. Godātie kolēģi, sākam plenārsēdi. Teksty są już dostępne. Państwo macie je. Vakardienas sēdes. Vakardienas protokols ir e, jūsu rīcībā, vai kādam ir komentāri par šo dokumentu. Ja komentāru nav, tad uzskatīsim šo protokolu par pieņemtu. Važnego punktu porządku dnia. Pāriesim pie ārkārtīgi svarīga darba kārtības punkta. Jautājumu laiks komisijas priekšsēdētājiem.